Oh, euh, Tā kā mēs esam stipri iekavējuši, mēs sāksim tagad darbu. Aicinu atstāt zāli visus, kuri nevēlas piedarīt, piedalīties un skatīt 15. darba kārtības punktu, kas ir attiecības starp Eiropas Savienību un Japānu. Uh, thank you, thank you for... Paldies tiem, kuri ir ieradušies. Thank you. Paldies tiem, kuri ir ieradušies. Sveicu Japānas vēstnieku Kazoku Dama, kurš ir šajā uzklausīšanā par Eiropas Savienības Japānas attiecībām. Šī uzklausīšana par eh, Japānas attiecību, Eiropas Savienības attiecību nolīgumu Un šajā sakarā arī pieņemt rezolūciju 21. novembrī, lai panāktu vienošanos nozīmē to, ka mums šajā uzklausīšanā nebūs nekādas viedokļa apmaiņas, un mēs varēsim uzklausīt tikai pieecinātos viedokļus. Es sveicu mūsu viesrunātājus Gunāru Vīgandu, kurš ir e, no arējās darbības dienesta, profesoru Berenkovski no Pāvijas Universitātes Itālijā un zinātniskais līdzstrādnieks Milānas institūtā un Bruno Helendorfu kurš ir zinātniskais līdzstrādnieks Vigmona institūtā Beļģijā. Tā kā mēs esam jau stipri iekavējuši, es aicinu Vigan kungu vispirms izklāstīt stratēģiskās partnerības nolīgumu ar Japānu. Jūs rīcībā 7-8 minūtes būtu. Paldies, priekšsēdētāji, pedagogs, par šo iespējas mēģināšu neizmantot visas minūtes. Informēju jūs, ka ārlietu komiteja ir no balsojusi pār šo nolīgumu, balsos plenārs sēdē ir plānots uz nākošo nedēļu, un ceram, ka Tieši tas pats notiks arī Eiropas parlamentā, tāpēc mēs ceram uz simetriju ne tikai sadarbībā politiskajā ziņā, bet arī ratificēšanas procesā. Un tagad es prezentēju jums strateģiskās partnerības nolīgumu galveno saturu, un es vēlos uzteikt uh, to lielo ieguldījumu darbam, kas ir, ieguld, eh, kas ir veikts. Pēteris Kungs eh, strādāja pie šī teksta, un šeit ir eh, daudz vairāk nekā politiskā dimensija. Šeit ir runa par mūsu partnerattiecībām dažādās jomās, ne tikai biznesa ziņā, bet arī šajā sakarā mūsu daudzas kopīgās vērtības kopā ar ekonomiskās partnerattiecības nolīgumu, strateģisko partnerattiecību nolīgumus, un tā ir pirmā reize, ka Japāna iesaistās šādā pasākumā uzlabos mūsu divpusējas attiecības. Tas sniedz stabilu pamatu strādāt uz mūsu kopīgo vērtību pamata, kā arī stiprināt mūsu kopējo interešu aizsardzību. Eiropas Savienība un Japāna ir dabiski partneri, kuru partnerattiecības balstās uz ilgām tradīcijām, ies, iedibinātiem, nostabilizētiem principiem, demokrātiju, tiesiskumu, kā arī brīvo tirdzniecību. Tāpēc es šobrīd šīs partnerattiecības ir ar lielāku nozīmi nekā jebkad. Un Mums ir jādomā par sadarbību dažādos prioritāros jautājumos, vidas uzņēmējdarbības un citās jomās. Es uzskatu, ka mēs pozitīvi varam veidot mūsu sadarbību, veicinot mūsu intereses globālā līmenī, un arī tas skar dažādas jaunas jomas divpusējā sadarbībā šis nolīgums saīsināts spā, Beļģijā mēs esam pieraduši e, šo iedzienu liedot būs ar plašu nozīmi, turklāt arī tas ir nopietnas politisks, juridisks instruments un tam stājoties spēkā, tas automātiski darbosies uz balstu robežām. Tas ir nolīgums, kas veido institucionālu ietvaru, kurā mēs varam diskutēt par dažādiem plašiem jautājumiem. Un šeit aktīvi piedalījās ārlietu ministrija no Japānas puses, ārējās darbi, darbības dienas no Eiropas Savienības puses. Un mums ir jāņem vērā tās iespējas, ko paredz šis jaunais nolīgums. Būs arī iespējas prioritāriem globāliem jautājumiem, klimata pārmaiņām, kiberdrošībai vai kopīgām interesēm. Tāpat Japāna ir nozīmīgs partneris at, eh, humānajā palīdzībā, attīstības palīdzībā kop un nozīmīgs donors. Mums ir jāņem vērā šis fakts uh, ciešā. Savukārt reģionālajās uh, līmenī ir uh, sadarbība abos virzienos, ņemot vērā drošību un labklājību. Drošības apdraudējumi vienā pasaules daļā ietekmē citu. Šie aspekti ir savstarpēji saistīti. Un kā piemēru es varu nosaukt notikumus Dienvidķīnas jūrā, Korejas pussalās, kurā mums abām pusēm ir savas intereses. Kā arī mēs stingri atbalstām stingri noteikti normu un, un standartu e, piemērošanu. Vēl viens būtisks aspekts sadarbībā ir savienojamība, kas ir gan vides, gan sociālu, gan citos aspektos balstoties uz starptautiskiem standartiem un normām. Tāpat mēs arī esam runājuši par specifiskiem politikas jautājumiem. Arī priekšlikumus atbalstīja Eh, komisija kopumā un palīdzēs veidot mūsu sadarbību stingrāk. Es tagad nerunāšu detalizēti par visām divpusējās sadarbības jomām, bet uzsvēršu to, cik būtiski ir runāt par enerģijas jautājumiem, par aprits ekonomiku abās pusēs, kā arī mūsu pilsoņu iesaisti. Parlamentāro apmaiņu jau svarīgums arī ir iestrādāt šajā tekstā, apzinoties parlamenta nozīmīgo lomu pieņemušo nolīgumus. Parlamentārā diplomātija būs nozīmīgs devums, lai varētu stiprināt šo strateģisko partnerību. Līdz ar to nav nekādu šaubu, ka ekonomiskā un strateģiskā partnerība, ka šie nolīgumi būs ļoti noderīgi pilsoņiem, uzņēmumiem, gan vieniem, gan otriem. Un kopā mēs varam veidot panākumu stāstu. Paldies! Paldies, Vīgenda kungs, Berkovska kungs, profesor kungs, jūs runājat par Japānas drošības uh, politiku Uh, Dienvidaustrumāzijā. Jums arī ir uh, laiks septiņas minūtes apmēram. Es centīšos uh, ievērot laiku. Es nerunāšu par SPA vai APA. Mēs par to jau runājām vakar ar Vīganda kungu un Broka kungu dažādos pasākumos es īsumā pievērsīšos galvenokārt Japānas drošības un aizsardzības politikai Dienvidaustrumāzijā un arī Dienvidāzijā kas iekļaus arī Indiju, jo Indija ir ļoti, ļoti svarīga Japānai. Un uh, arī Vīgant kungs jau minēja iemeslus, kāpēc tas tā ir. Viņš runāja par šo te savienotību, stāvstarpējo saikni. Tātad Japānas politika pēdējos gados ir kļuvusi aktīvāk Dienvidaustrumāzijā. Uh, Šinzo Abe, eh, Japāns premjeras to ir padarījis redzamāku, Japāna atmostas eh, redz šo te iniciatīvu, ko Ķīni eh, finansē, un Japānas politikas ir vērstas, lai uh, izlīdzsvarotu šo te Ķīnas aktīvo darbību, un tāpēc Japāna arī ir aktivizējusies, un vēlāk runāšu par to, kur un kā. Es atgriezīšos pie tā vēlāk, ka Japāna piedāvā ar Indiju, Austrāliju un ASV kvalitatīvas infrastruktūras projektus, lai um, radītu tādu kā pretstatu Ķīnas virzītājai uh, politikai. Un tagad mēs atgriezīsimies uh, pie Japānas konteksta. Um, pievērsīšos eh, izmaiņām eh, Japānas eh, politikas darbkārtībā. Pie tā atgriezīsimies varbūt jautājumu sesijas laikā. Japānas konstitucionālā reinterpretācija, ka Japāna tagad ļauj īstenot pašaizsardzību, lai palielinātu drošību un aizsardzības sadarbību ar citām valstīm. Japāna tagad kopš 2014. gada Um, pārinterpretējot uh, savu konstitūciju, var uh, kolektīvajā pašaizsardzībā piedalīties, kā tas ir uh, noteikts ANO hart 7. pāntā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vēl viena svarīga tendence attīstībā, um, svarīgs notikums Japānas kopējā ārējās drošības politikas darba kārtībā ir tas, ka kopš 2013. gada Japāna uh, un tas ir ļoti svarīgi, kad mēs runājam par eh, Japānas drošības politiku Dienvidaustrumāzijā. Japāna vairs neļauj sev eh, eksportēt eh, ieroču vai ieroču tehnoloģijas. Tātad kopš 2014. gada Japāna ir aizliegusi sev pārdot ieročus un ieroču tehnoloģijas. Tātad vairāk um, šī sadarbība ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un arī uh, Eiropas valstīm ar Franciju, Vāciju ir kļuvusi svarīga. Un tā, protams, ir tieši ieteikumi uz to, ko Japāna var darīt drošības politikā Dienvidaustrumāzijā. Japānas kapacitātes veidošana um, Filipīnām Japāna 16. gadā sniedza divus degvielas kuģus un uh, apsolīja uh, apmācības un aviācijas drošība ir pievienot darba kārtībai Vietnama, turpat uh, ir uh, līdzīgi Hanoi, uh, Hanojai tiek piedāvāti jauni degvielas kuģi, ja patruļas kuģi, tātad, un tur ir apņemšanās no Japānas puses uh, palielināt uh, saiknes ar uh, Vietnamu, Filipīnām un Indonēziju. Arī tur ir patruļas kuģi, kas tiek sniegti Indonēzijai un Japāna un Indonēzija ir izveidojuši jūras drošības bilaterālo fórumu. Kāpēc? Tāpēc, ka Japāna un, protams, arī Indonēzija ir e, ļoti nobazījušās par um, Ķīnas teritoriālo ekspansiju Dienvidķīnas jūrā. Un varbūt esat par to e, zīdējuši 1947. Um, gadā um, tika definēta šī e, līnija un Eh, tas ir, lai pasludinātu visiem, ka eh, Dienvidķīnas jūra pieder Ķīnai. Tātad šo jauno robežu, šo jauno līniju viņi tā kā parāda, ka viņiem ir Dienvidķīnas jūra, līdz ar to nav teritoriālo strīdu. Ķīna uzskata, ka tā ir viņu teritorija. Tātad tur ir liels satraukums eh, citu valstu starpā, kas uzskata, ka viņiem tur ir teritorija. Un uh, nav pārsteigums, ka um, Ķīna šeit uh, veicina aizsardzības saiknes investīcijas uh, ASEAN valstīs, Dienvidaustrumāzijā, ASEAN sešas valstis, Singapūra, Taizeme, Filipīnas, Vietnama un citas ir saņēmušas vairāk kā 50% no uh, um, Japānas FTA Āzijā. Un Japāna ir arī pagājuši, kad, ja nemaldos, apsolījis 110 miljārdus dolāru ar Āzijas uh, attīstības uh, valsts uh, bankas starpniecību, lai uzlabotu infrastruktūras kvalitāti. Tātad, lai uh, radītu pretstatu uh, Ķīnas jaunā zīda ceļa politikai. Uh, 110 miljārdi dolāru tātad ar Āzijas attīstības bankas starpniecību ir solīti. Tas ir daudz mazāk, protams, nekā Ķīna ir apsolījusi. Ķīna kopumā, vismaz kā tas tagad tiek teikts, investē BRI kontā apmēram 4 triljonus. Tas ir daudz mazāk, bet tas ir sākums. Tas viss attiecībā uz Japānu ir daļa no Japānas tā sauktās aizsardzības diplomātijas attiecībā uz Dienvidaustrumāziju. Un tāpēc Japāna vismaz saskaņā ar Japānas valdību īsteno no <coughs> divējādu pieeju. Tātad no vienas puses Japāna turpina ciešo drošības un aizsardzības sadarbību ar ASV un papildus tam eh, tiek eh, uzlabota saikna šajā jomā arī ar Dienvidaustrumāzijas valstīm. Tas viss ir daļa no Japānas uh, politikas klusajā okeānā. Tātad klusā okeāna reģions uh, kļūst aizvien svarīgāks. FOIP uh, ir uh, galvenais punkts Tokijas stratēģijā Klusajā okeānā, un viens no svarīgākiem elementiem šeit ir kvalitatīva infrastruktūra, ko jau minēja Ķīna. Ja varu nedaudz uh, uz minūti atkāpšos no Japānas, uh, tātad no Dienvidaustrumāzijas Neskatoties uz problēmām, kādas pastāv starp uh, Japānu un Ķīnu šajā divpusējā darba kārtībā, ir uh, Austrumķīras jūrā teritoriālais strīds, uh, un labās ziņas ir tādas starp Japānu un Ķīnu, ka viņi nesen vienojās pirms dažiem mēnešiem izveidot tā saukto uh, Zieda ceļa padomi. Uh, Un um, Japāna un Ķīna vismaz vienojās, ka runās par to, kā nākotnē, ja zināmi uh, priekšnosacījumi tiks izpildīti, kā varētu Japāna arī dot ieguldījumu šajā iniciatīvā. 2017. gada jūlijā Tokija jau paziņoja, uh, premjera abas uh, valdība tātad paziņoja, ka viņi varētu apsvērt uh, iekļauties Bērī Ķīnas virzītos projektos ar dažiem priekšnosacījumiem. Pirmkārt, atvērtība, caurskatāmība, tas ir otrais nosacījums, trešais ir uh, tas projekts uh, būt kur Japāna iesaistītos, būtu tam jābūt ilgspējīgam ekonomikas kontekstā un valstīm būtu arī jāspēj uzņemties finanšu atbildība par šiem projektiem. Uh, Un uh, par to varam arī runāt, bet tas, protams, ir pilnīgi pretēji tam, kā Ķīna uh, īsteno savus bērī projektus. Tātad uh, Japāna saka, mēs varētu pievienoties, ja tiktu izpildīt šie uh, priekšnosacījumi, bet esmu runājis ar uh, Japāņu kolēģiem un to, ka viņi ļoti labi apzinās, ka šie nosacījumi netiks izpildīti. Tātad realitātē tas ir diezgan neiespējami, ka tas um, tiešām arī materializēsies, par ko Japāna runā. Uh, un ka Japāna dos ieguldījumu bērī iniciatīvai. Man ir vēl viena minūte. Jā, jo es eh, atbraucu no uh, tuviem austrumiem, un tu, šodien ir man dzimšanas diena, tātad lūdzu nekritizējiet man pēc tam. Vēl viena minūte, labi. Japāna un Indija. Ļoti, ļoti svarīgi tā ir Dienvidāzija, tā vairs nav Dienvidaustrumāzija, geogrāfiski runājot, bet I, Indija, runājot par Japānu Un arī Japāna Indijai. Indija 14. gadā pieņēma Act East politiku, eh, lai aktīvāk iesaistītos eh, politikā Dienvidaustruma Āzijā. Tā ir ļoti liela iniciatīva Indijā, un Japāna tur arī tiek eh, iesaistīta. Un I, in, tātad Japāna ir Indijas Act East politikas stūrakmens. Uh, Tur ir pastiprināta drošības un aizsardzības sadarbības starp Indiju un Japānu. Tas ir ļoti konkrēti, 2 plus 2 sanāksmes vairākas notikušas, kopīgas, kopīgi manevri Dienvidostumāzijā, ASV, Austrālijā. Tā skaitā un vairāki nolīgumi, tā skaitā EC, ACSE Eh, loģistikas dalīšanas eh, nolīgums starp šīm abām valstīm. Tātad tas ir ļoti svarīgs nolīgums, citas iniciatīvas arī ir svarīgas, un tas ir novedis pie ļoti konkrētas drošības sadarbības starp Indiju un Japānu eh, uz vietas. Ar to arī noslēgšu, un tad labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldies tagad, Helendorf kungs! Jūs runāsiet par Japānu kā globālo partneri. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tas ir uh, gods uzstāties šeit parlamentā runājot par šo tēmu, un es skatīšu tādu plašāku kontekstu. Nepārāk daudz ko var pateikt astoņās minūtēs, veicot pētījums par šo tēmu, un es mēģināšu tagad sākt uh, prezentāciju. Tas ir jautājums par to, cik ārkārtīgi maz mēs esam diskutējuši par diskusijām. Un tuvināšanās ir starptautiskā kontekstā vairāk redzama. Diplomātiskā izpratnē būtiskākie jautājumi un politika, reprezentatīvā politika ir 18 sēdes starp Ziemeļkorejas reprezentētājiem un Japānu. Pavisam īsi par būtiskākajiem jautājumiem. Īpaši brīdis planētu tāda tā kā noslāņošanās sadarbība būtu atšķirīga kopš uh, esam sākuši sadarboties un arī kopš 2011. gada, kad sākām sarunas. Otrakārt, uh, tuvināšanās starp ES un Japānu. Mums ir jābalstās ne tikai uz uh, tām iespējām un izaicinājumiem, kāda ir mūsu attiecībās, bet tajos izaicinājumos, kādi mums ir kopēji. Uh, un jāatšķirs. Un tas ir ne tikai attiecībā uz tirdzniecību, bet arī starptautisko drošību, attīstību un savienojamību un klimata pārmaiņām. Protams, arī citos jautājumos, bet nu šie manā jautājumā uzskaitītie ir četri nozīmīgākie sektori. Tas ir mans ceturtais punkts. SPI jāatkāpjas no vēlmju sarakstu uz prioritāšu, pārskatu, un, protams, ka ne katram punktam jābūt prioritātei, un tad ir nepieciešams uh, izdarāms lietas, par kurām varam runāt. Tātad kā veiksmi vai vidēji veiksmi. Konverģence un intereses. Mums ir kopēji izaicinājumi, sabiedrība, kas noveco, fiskālā ietekme, finanšu ietekme, informācijas um, attīstība un mūsu ekonomiku pārveide, atgriežoties pie izaugsmes. Tas savieno mūsu spēkus. Mēs tagad raugamies uz plašiem izaicinājumiem mūsu ekonomikā Japānā un ES. 4,0 izaugsme Japānā un uh, Ķīnas produktu daudzveidība. Noslēgumā runāšu par uh, drošību Japāna un um, uh, Dienvidaustrumā Āzijas situāciju, uh, jūras uh, jautājumu, Krievu draud, Krievijas draudi, kas tiek uzskatīti par reāliem. Tas uh, maina mūsu perspektīvu un ir daudz uh, ciešāk nekā līdz šim. Kas tad šo tuvināšanos uh, inicijēja? Brexits no vienas puses. Nu, pat provocējot, var teikt, ka tas tāds negatīvais uh, aspekts uh, Japānai. ES uh, ilgu laiku ir bijusi otrā vietā uh, pēc Londonas prioritāšu ziņā, runājot par finanšu saiknēm, ekonomiku. Bija vienkāršāk. Uh, domāt par visu uh, ar Londonas perspektīvu, bet tas tagad viss uh, atkāpjas, līdz ar to attiecības starp uh, eh, Briselu un Tokiju kļūst vienkāršākas. Un otrais, protams, ir skaidrāka kārtība, skaidrāks aprises un ASV prezidenta darbība. Tātad šī ir ārēja un dažādu citu attīstību iespaidi. Mums ir jāsadarbojas ne tikai tajās jomās, kurās esam un kur ir labi rezultāti, mums ir jādara vairāk. Un vairāk jādara, kā jau tika pieminēts. Uh, atbilstoši starptautiskai attīstībai, tirdzniecībā, drošībā, attīstībā un klimata pārmaiņās. Bet ko tas praksē nozīmē? Mums ir uh, jābūt skaidriem pienesumiem un skaidrām interesēm. Tas nav tikai uh, jautājums uh, par to, ka jāsaka, mums ir jādod ieguldījums šajā, šajā un šajā jomā, bet gan jādod skaidri uh, risināmi soļi. Es Japāns tuvināšanās ir pārliecinoša un jāpārliecino, ka mēs varam būt veiksmīgi, it īpaši politiskā ziņā. Tātad mums ir daudzās jomās jābūt veiksmīgiem un jāraugās, lai tas būtu mūsu interesēs. Tā tad eh, mums eh, ir dažādi viedokļi un starptautiskā drošības jautājumā mēs varētu darīt vairāk un mums ir jādara vairāk. Pārī par eh, dzels un tērā ražošanas jautājumos. Nē, es atvainojos, Irānas darījumos. Tāpat arī ASV ietekme un mums jāaizstāv mūsu intereses un diplomātiskās intereses. Par ekonomisko sadarbību runājot, jāpiemin tā sākotnēmā abe ekonomika. ir daudz um, dažādi citi jautājumi, piemēram, kiberdrošība. Šajā jautājumā mums ir jāsas, jāsadarbojas kopā arī jūras uh, jautājumi, drošība, tehnoloģijas maritīmā drošība. Tas ir konkrētu soļu un konkrētu pasākumu jautājums. Mums tas tiešām ir jādara. Un tad arī attīstības jautājumos, kvalitātes jautājumu infrastruktūrā, attīstības plāni, savienojamības stratēģija tā, kā jau teikts, ir um, dabīga partnerība, mums ir viens vērtības, viens intereses un jautājums, kā mēs uh, sastā, sasniegsim uh, veiksmes stāsti. Ķīnas darbība būs pragmatiska, mēs piemērojamies tam, kā mēs uh, strādājam, un tagad mums ir iespēja sagatavoties. Mm, es neesmu īsti droši, ka šī iespēja būs ļoti ilga Un pēdējais Parīzes klimata vienošanās arī pie šī jautājuma jāstrādā. Tas nav vienkāršs jautājums, bet ieskļauts mūsu partnerībā. Tas ir viss. Gribu tikai teikt, ka šī plama, planētu labvēlīgā uh, situācija varbūt, ka nebūs pārāk ilgums jārealizē, kā jādarbojas ļoti ātri un jo ātrāk, jo labāk. Paldies! Paldies! par jūsu vārdiem, un tagad vārds mūsu uh, referentam Japānas uh, jautājumos Alois Peterle, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie runātāji, jūsu ekscelence, dārgie kolēģi. Šī ir, šis ir īpašs brīdis. Uh, Es esmu sastādījis jau praktiski divos sasaukumos šo ziņojumu. Pasaule ir eh, būtiski mainījusies mūsu sarunvešanas laikā. Bet es domāju, ka ar mūsu kopējiem pūliņiem mēs esam sasnieguši noslēgumu ļoti sarežģītā procesā. Mēs varējām kopīgo uh, uzticību spēcināt. Mēs esam globāli partneri. Domāju, ka ir nozīmīgi, ka Mūs vieno ne tikai intereses, bet arī ambīcijas izveidot ilgspējīgu partnerību, un tā būs iespējama tikai tad, ja mēs piekrītam vienotiem principiem un vērtībām. Tas ir tas, kas arī notiek. Sākumā bija simpātijas, un tagad es domāju, kā Vīgant kungs uz, uzsvēra, ka mēs esam lielākā saskanībā, un tā ir procesa pievienota vērtība vēl. Arī pēc diskusijām izteikšu pāris noslēdzošās piezīmes. Paldies! Un tagad vārds sociāldemokrāta grupas pārstāvim Kāna kungam, kas runās Deivida Mārtina vārdā. Deivids Mārtins pārstāv sociāldemokrātu šajā dusijā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Berkovska kungs, tāds lēms dzimšanas dienā. Es uzstāšos Teivida Mārtiņa vārdā. Viņš ir ēna referents šīs strateģiskās partnerības ziņojumam. Šodien viņš nevar būt zāvē. Viņš a, atbalsta šo ziņojumu, kā arī attiecību padziļināšanu starp ES un Japānu, izveidojot būtisku platformu jautājumu turpmākai risināšanai, iekļaujot daudz nozīmīgs jautājums, arī pilsoņu tiesības. Ar Vīgantu kungu un ES darbībām un sadarbību ar Japānu jāpiemina arī nāvsots startautiskais līgums varētu mums dot eh, lielāko iespēju diskutēt par attiekšanos no nāves sodu Japānā. Spiediens eh, tiek izdarīts eh, uz Japānu, tāpat arī, lai ratificētu starptautiskās darba organizācijas un citas konvencijas. Koordinācijas grupa jau ir tikusies divas reizes. Tas ir sasniegts pateicoties mūsu grupas spiedienam. Un noslēgumā Japānas kosmētiskās, kosmētiskie uzņēmumi testē produktus izmantojot dzīvniekus. Un tas vairs nav atbilstoši es nostājām. Pilsoņi ir norūpējušies. 2016. gada martā aptauja parādīja, ka 86% no aptaujātājiem atbalsta to, ka lielāku uzmanību jāpievērš dzīvnieku labturībai un interesēm dzīvnieku uh, izmantošanā testa nolūkiem kosmetikas jomā. Runājot par šo jautājumu, mēs varētu izmantot strateģiskās partnerības no. Uh, uh, līgumu un vairāk uzmanības pievērst dzīvnieku labturībai testos kosmētikas jomā Japānā. Paldies! Īsti nezinu, kā darīt. Jūs gribat uzreiz reaģēt? Viens no jums varbūt. Divi parlamenta deputāti ir uh, uzstājušies. There's no other shadow rapporteurs. No, no, c'est bon. Ça va, monsieur Kahn and Okay, I will. Uh... Gunārs Vīgants. Es mēģināšu atbildēt atbilstoši savām zināšanām un spējām. Pirmais jautājums par, par atšķirību starp Eiropas Savienību un Japānu, Un tomēr tās nav vienīgās šāda ziņa attiecībās, ir ļoti daudz attieci, atšķirību starp partneriem pasaulē. Eiropas Savienība ir pret nāves sodu izpildu visos gadījumos. Mēs uzskatām, ka nāves sods ir Eh, nehumāns, nežēlīgs un tiesas kļūdu nekad nevar izslēgt. Mēs šo nostāju paudām vairākos gadījumos, taiskaitā arī gadījumos, kad Japānā nav sodu izpildi notikusi. Mēs turpinām to apgalvot eh, arī mūsu politiskajos dialogos. Mēs aicinām Japānu vismaz izsludināt moratoriju. Tā mēs rīkojamies ar citiem partneriem, kur piemēro nāves sodu. Un mēs aicinām publiskas debatas, ko nevar, protams, veidot Eiropas Savienība, bet kas ir jāorganizē Japānas lēmēji iestādēm par to, kā pasaulē, kur aizvien vairāk valsts atsakās no nāvisodu izpildes, vai tāds soda veids ir jāpatur. Tālāk, nākošais jautājums uz jomām, ko tiešā veidā neskar. Sadarbības partnerības līgums, strateģiskās partnerības līgums, bet Šeit ir viena no jomām, par kuru mēs varētu runāt mūsu savstarpējās attiecībās. Un trešais ir SDO konvencija. Šeit mums ir skaidras norādes un pārliecība arī par to, ka uh, mēs ar šo jautājumu turpināsim strādāt. Kā arī šie aspekti tiks iestrādāt vietējā likumdošanā. Protams, arī mūsu jaunajai paudzī tas ir svarīgs. Tirzniecības nolīguma ir būtiska daļa. Šeit es runāju par strateģiskās partnerības nolīgumu, bet šie jautājumi, protams, ir prioritāri. Paldies! Un tagad es, es lūkšu viņa ekscelenci Japānas vēstnieku izteikties. Vēstniekungs, vārds jums. Yes. Um, uh, uh, Mr. Chair, thank you very much. Priekšsēdētāji, par, paldies par iespēju izklāstīt savu viedokli šajā sakarā, un, protams, es vēlētos pateikties visiem runātājiem, priekšsēdētājiem, afet komitejas eh, deputātiem, kur piedalās šajā publiskajā uzklausīšanā. No manas puses būtu trīs Eh, temati. Viens no tiem, ko pieminēja Vīganta kungs, tas at, eh, attiec uz eh, partnerattiecības nolīgumu, kas apstiprina partnerattiecību stiprību un apņēmību Eh, risināt dažādus izaicinājumus divpusēji, ne tikai divpusēji, bet arī globālā mērogā, vai tas attiektos uz klimatu pārmaiņām, eh, drošības jautājumiem, eh, denuklearizāciju un citus. Un šis SPA palīdzēs mums labāk sadarboties. Tas ir viss svarīgākais elements nolīgumā. Tālāk, bet citā veidā, kā jau to norādīja Vīgankungs, tas būs jaunas sadarbības etaps un palīdzēs stiprināt tos legālos pamatus, uz kuriem balstās mūsu attiecības. Nākošais temats, ko pieminē trešais runātājs, ir arī faktori, kuri ietekmē šo ziņojumu. Es varu piekrist viņa novērtējumam, bet arī piebildu, ka šis faktors mudināja Eiropas un arī Japānas vadošās eh, aprindas rieģēt, lai varētu noslēgt SPA, kas ir mūsuprāt visproduktīvākais sadarbības veids. Un visbeidzot par BRA. Es eh, un pretstatīšanu. Un jauno zīda ceļu. Šajā sakarā es. Are, Japan, mēs uzskatām, ka Austrālija, Japāna, Indija, mēs visi atbalstām eh, brīvību brīvas pārvietošanās iespējas, brīvas demokrātiskās vērtības, un tie ir būtiski elementi mūsu attiecībās. Tāpēc SPA nolīgums palīdzēs mums veicināt un sniegt lielāku devumu Eiropas Savienībai ar Japāni šajā jomā. Paldies, vēstniekungs Berkovska kungs. Paldies, vēstniek, paldies par šodien sacīto tieši tāpat kā paldies jums par vakardienas sacīto. Jā, es varu Jūs zināsiet, ka iepriekšējais zīdceļš ir daudz vecāks nekā pašreizējais jaunais zīdceļš. Pirmo reizi tas tika minēts jau iepriekšējā gada tūkstotī. Katrā ziņā es. Uh, vēlos piebilst, ka tas veids, kā sadarbība ir paredzēta starp Japānu, Indiju, Austrāliju un Savienotajām valstīm, Klusā okeāna reģionā, uh, ir, manuprāt, vismaz pretējs tam, ko Ķīna dara šajā reģionā. Runājot par teritoriālajām politikām un prasībām, daudzi teritoriālie projekti ir pretrunā ar to, ko dara četras valstis, vai jūs eh, nodēvēsiet par pret priekšlikumu, vai pret statīšanu, vai pret līdzsvaru. Taču tā ir reakcija Ķīnas darbībām kopš 2013. gada. Eh, savienot Eiropu ar Āziju caur jauno zīda ceļa palīdzību. Tā ļoti noderīga politika Un e, mēs esam arī redzējuši, piemēram, nesen, kā Ķīna nerespektē starptautisku lēmumu, kas ir pieņemts 16. gadā, ka attiecībā uz Ķīnas salām un jūras robežu. Vai tās ir vai nav daļa no Ķīnas teritorijas? Šeit ir steidzamības jautājums demokrātiskai valstī, lai varētu piedāvāt kaut ko eh, pret uh, sparam runātājs izslēdz savu mikrofonu un es aicinu Japānu rīkoties līdzīgi ir laiks. Paldies, un tagad īsa reakcija no Helendorf kunga. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ekscelencei, par jūs sacīto. Jā, es jau sacīja, ka šī tuvināšanās nav tikai eh, tas, ka Japāna um, tuvojas Briselei, bet tā ir tuvināšanās abos virzienos ar stimulu panākt bet eh, gan politisku, gan ekonomisku, un arī vēlāk par krīzes menedžmenta nolīgumu mēs varēsim runāt. Un eh, šis ir unikāls gadījums, kas netika paredzēts jau gadus iepriekš. Mums ir ilgtermiņa pozitīva pieredze, bet vajadzēja pie attiecīgu konjunktūru, lai Brisele un Japāna saprastu, cik daudz ir ne tikai interešu, bet arī vērtības šādam nolīgumam un taiskaitā tādi jautājumi kā neizplatīšana, kiberdrošība, eh, pretterorismu cīņa, tiesiskums, uh, Ehm, šie ir aspekti, kuri var tikt pateikt diplomātiski, bet arī to politiskajai nozīme ir ievērojama. Tāpat arī eh, arbitrāžas tiesas lēmums eh, ir par, par CPA ir eh, problēma visiem, ņemot vērā E, salu statusu, par, par ko tika runāts iepriekš. Tāpēc e, detaļās e, uzturēt starptautiskos nolīgumus ir reizēm sarežģīts uzdevums, bet mums ir par to daudz jādomā. Paldies, un tagad pēdējais runātājs šajā uzklausīšanā ir Alois Peterle. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau referents strateģiskās partnerības nolīgumam afetā, es ar prieku uzklausīju komentārus no visiem kolēģiem. Abi nolīgumi. bruģē ceļu stratēģiskai partnerībai starp Eiropas Savienību un Japānu, un tas ir iecerēts veidot globālu skatījumu. Pašreizajā globālajā klimatā mēs veidojam uz noteikumiem balstītu daudzpusēju sistēmu. Tiek stiprinātas partnerības, proģējot ceļu nozaru sadarbībai un eh, kop, darbībām, balstoties uz kopīgām interesēm, ņemot vērā reģionāls globāls izaicinājums, vienlaicīgi arī paredzot iespēju sadarbībai jaunās jomās. Vairāk nekā 40 jomas ir uzskaitītas e, visai ar plašu diapazonu, no veselības aprūpes līdz kiberdrošībai, kur mēs varam sadarboties. Un šis ir pirmais nolīgums, kas iekļauj nodaļu par veselību, kā arī paredz sadarbību izpētē tehnoloģijā. Pāredzot regulāru sadarbību izpēti, mēs uzlabosim mūsu piekļuvu globāliem tirgiem un arī apvienosim mūsu vadošo medicīnisko ekspertu zināšanas, un tā ir tikai daļa no tiem pūlēm kopīgiem labumiem, ko mēs varam gūt no sadarbības ar Japānu. Profesors Berkalovskis un arī viņa ekscelencē vēstnieks pieminēja vēl Indiju. Es gribētu norādīt, ka mūsu sarunu gars ar sadarbību ar Japānu Es vēlētos, lai līdzīgas ambīcijas būtu klātesošas mūsu attiecībās ar Indiju, kas arī ir nozīmīgs partners mums. Tāpat esmu gandarīts par to, ka mēs varējām vienoties par abu parlamentu lomu pēc tam, kad uh, nolīgumi tiks apstiprināta. Abiem parlamentiem būs atbildīga loma. Nākošais eh, Strasbūrā abi nolīgumi iet uz balsošanu. Šis ir nolīgums starp pielīdzīgiem partneriem, kuri ir apņēmušies kopā risināt izaicinājumus. Mēs aicinām atbalstīt abus ziņojumus un aicinām uz labu sadarbību starp mūsu uh, partneriem. Es uzskatu, ka mēs sākam jaunu etapu sadarbībai un noslēgumā es vēlos pateikties komisijas sarunu grupai par labo sadarbību. Tas pats attiec uz ēdu referentiem un īpaši pateikties ekscelencei un arī jūsu priekštecim, kurš bija ar lielu devumu, lai atbalstītu šo procesu. Un sirsnīgi vēlos pateikties kolēģiem, kuri nav klāt šodien, bet viņa prombūtne ir kā laba zīme, jo šī e, zāle ir pilna, kad mēs runājam par problēmām, un tas nozīmē, ka problēma nav brīdī, kad mēs esam praktiski finālam. Paldies visiem par sadarbību, kurā vainagosies panākumiem drīzumā. Paldies! Priekšsādātājs pasakās Japāņu valodā. Mūsu šodienas sanāksme ir beigusies. Nākošā sanāksme. Pirmdien Strasbūrā. Pulksten 7.30 kopā ar Droā un Devē. Mēs Eh, tiksimies ar Sakarovu balsu saņēmēju eh, Olegu Sencu. Paldies!